colleagues, ladies and gentlemen, uh, next point in our item. Dārgie kolēģi, lūdzu ieņemiet savas vietas, jo tagad sāksim balsošanu. Es atvainojos, ka šī sēde sāks 15 minūtes vēlāk. Tā bija pēdējā koordinātora sanāksme pirms Ziemassvētkiem, un mēs vēlējāmies pabeigt pēc iespējas vairāk. Padarīt pēc iespējas vairāk vēl vecajā gadā. Tūlīt sāksim balsošanu. Dargie draugi, lūdzu, pārtrauciet sarunas. Very important voting. Ļoti svarīga balsošana tagad mūs gaida. Very short. Un ļoti īsa. Implementation of prima under article. Prima īstenošana saskaņā ar 185. līguma pāntu līgumā par Eiropas Savienības darbību. Electronic vote. Elektroniskā balsošana. Mēs apspriežam mutisko jautājumu. Mutiskais jautājums, un mans jautājums ir šāds. Vai jūs piekrītat šādam mutiskam jautājumam, kā tas izskan priekšlikumā? Sākam balsot. Has everybody voted? Visi nobalsojuši? Vēl ne. It's okay? You have one with you, it's okay. Okay. The vote is... Beidzam balsot. balsot. Pilnīgs atbalsts 48 balss par, viena pret. Lielisks rezultāts. Mutiskais jautājums ir apstiprināts. Lielas paldies! Izņemiet ārā no balsošanas aparāta jūsu balsošanas kartes, lūdzu dariet to pēc iespējas ātrāk, izņemiet jūsu balsošanas karti. Vai visu to ir izdarījuši? Labi. Tagad pāriesim pie nākošā darba kārtības punkta. Šoreiz ļoti svarīgs. Desmitais darba kārtības punkts. Struktūrātais dialogs starp Eiropas parlamentu un Eiropas komisiju. Viedokļa apmaiņa ar komisāru pētniecības, zinātnes un inovācijas jomā Karlos Moides. Mēs uzņēm, uzņēmām komisāru Karlas Maidas pirms dažām nedēļām uzklausīšanas laikā. Tā bija mūsu pirmā oficiālā tikšanās. Tagad ir runa par otro parasto tikšanās reizi ar komisāru kungu. Un šādu tikšanās reižu būs daudz šajā sasaukumā. Jūs esat komisārs eh, pētniecības, zinātnes un inovācijas jomā. Tie, tie ir ļoti svarīgi temati Eiropas Savienībai mēs vēlētos norganizēt nodokļu apmaiņu struktūrētā dialoga ietvaros starp Eiropas parlamentu un Eiropas komisiju. Lai jūs mums izklāstītu jūsu prioritātes tuvākajiem mēnešiem, īpaši 2015. gadam. Es te vēl varētu arī piebilst, ka būtu īpaši interesanti saprast, sīkāka informācija par pētniecību un zinātni saistībā ar jauno investīciju pāru, eh, plānu Eiropai 350 miljārdu eiro apjomā. Mēs zinām, ka tas varētu būt sākums ņemot līdzekļus no programmas apvārsnes 2020. Un mums ir ļoti svarīgi zināt, vai šie līdzekļi atgriezīsies apvārsnes 2020 kasē. Varbūt pat vairāk līdzekļu nekā tiks paņemt. Tātad te ir runa par finansu sadalījumu un šie 350 miljārdi eiro Un sākotnēji apvārsnes 2020 saņem 2 miljārdus eiro. Un, un tātad šis jautājums jums visiem ļoti svarīgi, protams, būs arī citi jautājumi. Mūsu rīcībā diskusijām ir apmēram viena stunda. Lūdzu, komisāra kungs, esat sveikts Eiropas parlamentā vēlreiz. Lūdzu, laiks īsai ievadrunai. Priekšstādātāji kungs, profesori Būze, godētie deputātāms un kungi. Esmu gandarīts būt par jūsu viesi. Vēlreiz es jau taisies teikt pirmajā oficiālajā vizītē, bet profesors man palaboja otrajā vizītē, pirmajā parastajā apmeklējumā. Kā jūs zināt, pirms divām, pirms diviem mēnešiem jūs patiesībā man piešķīrāt šo privilēģiju, ieņemt šo amatu. Un, ja jūs atceraties, toreiz savā runā es sacīju, ka vēlos būt jūsu viesis ļoti bieži un uzturēt dialogu ar jums oficiālā veidā, bet arī neoficiālā kārtā. Tātad esmu jūsu priekšā, lai jums pastāstītu par mūsu darbu. Kā jūs zināt, mēs sākām savu darbu būtībā tikai pirms mēneša, taču esam bijuši ļoti, ļoti aizņemti. Un viens no šīs komisijas motīviem ir uh, rezultativitāte, un to mēs mēģinām jau panākt pašā pirmā mūsu darbības mēnesī. Kā jau jūs zināt, mūs apstiprināja kā veselu kolēģi, un tas ir ļoti svarīgi. Caurskatāmības uh, kontekstā igada. I- izaugsmes ziņojums, eh, un tad arī atgriezīšos pie investīcijas plāna, investīciju plāna. Un es eh, piedalos dažādās vadības grupās, eh, izaugsme, enerģētika, darbieta izveide un tā tālāk. Komisija tagad, jūs zināt, strādā vairāk kā dažādu grupu kopums. Man bija iespēja apmeklēt četras dalībvalstis - Lietuvu, Itāliju, Portugāli un Vāciju. Es arī devos uz Dienvidu Āfriku. ICDP2 projekts tur tika sākts un um, mani aizkustināja šis projekts un bija redzams, kur devās, kur dodas um, daudz cilvēku nodokļu nauda. Un es varēju apliecināt afārs 2020 eh, mērķus dažādās, eh, dažādos tematos. Pirmā institīva bija saistīta ar ebolu un ar afārsni 2020 mēs eh, varējām nodrošināt 280 miljonu eiro vērtu projektu, pusi no līdzekļu bija no valsts, pusi no Eiropas Savienības un tā mēs nodrošinājām klīniskos pētījumus ebolas kontekstā. Pēc šīs sanāksdošos uz parlamentu ēku, kur būs mm, rūpniecības, pētniecības un attīstības eh, tīkls. Un patiesībā Eiropa ar vienu investē pētniecībā un attīstībā privātā sektora ietekmē. Iet kontekstā. Un Volkswagens ir eh, lielākais investors pasaulē, tā ir Eiropas Savienības kompānija. Taču sāksim ar jauno investīciju ieguldījumu plānu. Daudziem no jums bija iespēja reaģēt uz pagājušā nedēļa izskanējušo Junkera kunga paziņojumu, arī priekšstādā vietnieks Katainēns eh, par to runāja un arī investīciju bankas priekšstādātāja. Ar šo jauno plānu uh, komisija un investīcija banka sniedz stimulu izaugsmai. Un es varētu sacīt, ka šis plāns patiesībā nāk tajā brīdī, kad ir vajadzīgs šis eh, investīcija cikls no vienas puses, struktūrāls reformas no otras puses un fiskālā atbildība. Tas ir tāds kā trīs stūris, kurā līdz šim pietrūka viena šau, viena stūra. Un šīs investīcijas patiesībā noslēdz šo ciklu, kas eh, grib eh, Eiropai sniegt iespēju nostāties atkal savam kājām. Un par to jūs, par šo plānu esat dažādās prezentācijās jau dzirdējis. Es uh, varu izpildīt profesoru Buzeka priekšlikumu un runāt par pētniecības attīstības un inovāciju šķautni. Tātad, ko mēs esam paredzējuši tur darīt? Es biju paredzējuši šodien sākt ar uh, atbildēšanas dažiem jautājumiem pirms viņi rodas, jo es domāju, šie jautājumi jau ir pamatotu, gaidām un arī manā prātā viņi ir. Tad es jau tagad jums sniegšu dažas atbildes, tā lai jūs varat uzdot simts jautājumus un tā mēs noslēgsim mūsu dialogu. Pirmais jautājums kas nāca manā prātī, kad, prātā, kad kopā ar priekšsēdētā vietnieku Katainēnu biju iesaistīts sarunāts. Ir šāds, kā, kāpēc afārs 2020 uh, e, ir jāsniedz līdzekļi investīciju pakatē? Es domāju, te ir ap, apsvērums, par kur man jums nav jāpārliecina. Mēs šodien visi saprotam, ka šodien Eiropā zinātnes izaugsmes un inovācija loma ir izšķirīga darbvietu izvedē Eiropā. Tātad apvārs 2020 ieguldījis investīciju plānā ir nepieciešams, jo jebkurš investīciju plāns, kādu mēs veidot, paredz uh, attīstību rūpniecību, pētniecību un attīstību. Un ideja Eiropā ir tā, ka pētniecība un attīstība ir svarīga, tātad šīm jomā ir jābūt daļai no investīciju plāna, jo tad patiesībā stiprina apvārsnes 2020. Otrais jautājums, kas man radās, bija tāds, nu vai mēs varēsim uh, nodrošināt konkurētspēju apvārsnim 2020 ar šo investīciju plānu. Un uh, es mēģināju uh, apliecināt to, tas arī izdarīt no iepriekšējām prezentāciju, Katēnēns teica, ka nē, apvārsni 2020 nebūs konkurence investīciju plānam, jo ir vien, vienādi mērķi, izaugsme, konkurēt spēja, darbiet izveidi, taču patiesībā šie plāns ir citu papildina, tie atšķiras viens no otra. Un tāpēc eh, ir saprātīgi šos eh, plānus apvienot, lai uh, kopumā iegūt viens spēcīgāku virzītāju spēku. Bet es domāju, dzīve ir jāsamērī, jāsamēro ar realitāti, un tad te rodas vairāk jautājumu. Viens jautājums ir tāds, kas pavisam skaidri jā, jāpaskaidro. Acīmredzams jautājums, kā apvārsnes 2020 var sniegt savu ieguldījumu investīciju plānā, jā, taču ir zināms, ka trūkst eh, apropriāciju maksājumu un man ir ļoti svarīgi jums izklāstīt savas domas par šo lietu. Un šīs domas manā skatījumā ir visam skaidrs. Mums šīs problēmas ir jāsadala divās daļās, vai pat varētu teikt trijās. Tur viens ir 2013, 2014 šie gadi, un esmu pārliecināts, ka komisija maksā visus rēķinus, ko saņēmusi no dalību valstīm. Uh, noteikto termiņu laikā. Jūs zināt, ka ģenerāldirektors ir eh, veltījis centiens, lai to panāktu, jo mēs eh, maz samazinājām finansējumu, kaut ko atliekām uz vēlāk daru laiku, taču darbs tiek īstenots un rēķini tiek apmaksāti. Tas ir svarīgs veistījums, ko jums varu šodien pateikt. 2015. gadam par to runāt, atgriezīšos pie tā, ko sacīju uzklausīšanas reizē. Es esmu pret pētniecības kategoriju līdzekļu samazinājumu. Un esmu daudz runājis ar priekšstādātā vietnieci Georgievas kundzi, un viņa atbalsta šo man nostāju. Pārskatītajā 2015. gada budžeta projektā, jūs redzat, ka viņi ir nodrošinājuši to, ka kategorijas 1A un 1B saņem atbilstošus resursus, lai varētu atbalstīt šo virzienu. Tātad par šo punktu man tiešām ir vajadzīgs jūsu atbalsts. Man ir vajadzīgs Eiropas parlamenta atbalsts šajās sarunās ar padomi. Ne tikai jūs, kā Eiropas parlamenta deputāti, bet jūs, kā savu nacionālo valstu pārstāvji, jūs, kas darbojaties eh, arī sadarboties nacionālajiem parlamentiem ar savu tautu uz vietas, jums arī nozīme šādā kontekstā. Tad mēs runājam par 2,7 miljārdu eiro piešķīrumu no apvārsnes 2020 investīciju fondam. Es domāju, vispirms jāsaprot, ka tas ir trīgadu projekts, vairāk pat kā trīs gadi. Līdzekļi tiek izmantot, lai garantētu šo fondu uz laiku pār pa trim gadiem. Tad pirmajā gadā, kad darbosies šis jaunais Eiropas fonds, es domāju, nu, vismaz tā izskatās, un tiešām tā izskatās, ka nebūs vajadzīgi eh, maksājumi kā jauni aizdevumi, jo par to jau pastāv vienošanās, un nekādi iespējami defaulti nav gaidāmi, jo būs tāds, tāda kā novirs laikā. Tātad runājot par eh, pieejamiem naudas līdzekļiem, viss izskatās labi. Un tagad ir jautājums, ko jūs man atkal uzdosiet, jo mm, mana atbilde šodien nebūs visaptveroša šodien, vai mēs raudzīsimies uz apvārsni 2020, mm, lai saprastu, no kurienes līdzekļu nauda nāks, bet man vēl nav galīgās atbildes. To mēs mēģinam tagad saprast, taču tiešām vēlos uzklausīt jūsu viedokli šajā jautājumā un ko jūs par to domājat. Es uzskatu, ka mums ir jāizskat visi iespējamie scenāri, taču vienmēr jāpatur prātā, kas ir šo 2,7 miljardu eiro mērķis Vai šu, šīs summas mērķis ir pamatpētniecība? Nē. Vai šo 2,7 miljārdu mērķis ir riskanti projekti pētniecības un inovāciju lomā? Jā. Tātad tiešām esam gatavi uzklausīt jūsu ierosinājums. Un tad vēl ir citi punkti, uz kuriem atbildēšu jautājumos. Tikai īsi gribēju izteikties par konkurētspējas padomu. Jo mēs tajā piedalīsimies rīt, un jums gribēju īsti par to pastāstīt. Būs politikas debates pār pētniecību sabiedrībai un tas būs iekļauts Romas deklarācijā, kuras pilnīgi atbalstu. Tad būs uh, padomes secinājumu variants Eiropas pētniecības jomai. Tā ir viena no mūsu prioritātēm, proti, ka ir vajadzīga ceļa karta līdz 2015. gadu vidum tad tiks pieņemti secinājumi par atjaunotās izaugsmes pētniecības resursiem. Un tad es teikšu arī, ka investīcijām ir jāiet līdztekus reformām, lai investīcijas sniegt lielāku atdevi. Un tad arī var sacīt, ka biju šeit klāt, kad bija pilnīgi vienošanās par maksājumu jautājumu, jo mēs pieņemsim padomes secinājumus par prima, un es pilnīgi labi saprotu šīs debats, un tāpēc esam priecīgi par to, bet nu šo jautājumu uzdošu vēlāk, tad man tagad vēl nav jāsniedz atbildi. Tātad es ierosinātu priekšsēdētāju kungs, ka tagad varēs uzdot jautājumu. Paldies, komisāra kungs, un tagad vispirms runās mūsu koordinātori vai arī viņu aizstājēji. Elēra kungs, divas minūtes lūdzu, jo šis runātājs raksts diezgan garš. Elēra kungs. Komisār, zunīgs, man mētī mich bedanken bei Ihnen. Komisār, vispirms, gribu jums vispirms pateikties. Es esmu redzējis četrus komisārus, un vēl neviens no tiem nav bijis tik gatavs darbam ar parlamentu, tik grūtos apstākļos, jo īpaši. Uh, Negribu ieslīgt detaļās, bet eh, par to, kāpēc viss jāfinansē no apvāršņa 2020. Budžeta komiteja runā par 2,9 miljārdu sadalīšanu starp lauksaimniecību un struktūra fondiem. Uh, Eh, it kā tas būtu piemērs eh, labam sadalījumam. Mēs eh, raizējamies par līdzekļu iezīmēšanu. Ja mēs tērēsim šo naudu, tad kur jūs redzētu, kur mēs varētu noteikt, ka noteikt šīs te prioritātes, kuras naudu, kur nauda tiek piešķirta pētniecībai? Ja pievienojat 2,7 miljardus un 1,1 miljardu kuru padomu grib samazināt, un 1,3 miljārdu, ko lūdz 2015. gadā no apvēršņa, un tad 8,7 miljārdi, kas ir maksājumi no FP7, 7, 7 miljārdi. Tātad apvārsne tiks samazināts par 20%. Mums jābūt skaidrībai. Mēs atkal un atkal samazinām apvāršanu 2020 eh, budžetu. Tāpēc mans jautājums ir tāds, kā mēs tiksim galā. Jūs varat rieķināties ar mūsu atbalstu, bet izaicinājums ir liels. Ir tikai cerība, ka eh, saiknes starp apvārsni un struktūra fondiem uh, E, e, ka šie līdzekļi tiks nori, novirzīti pētniecībai sadarbībā ar DJ Regio. Un kā jūs gribat veidot šo holistisko pieeju no e, sociāldemokrātiem? Paldies priekšsēdētāji. Investīcija plāns, kuru piedāvāja Junkerkungs, ir labas ziņas Es domāju, ka tas radīs pārliecību privātajā sektorā par publisko-privāto partnerību, lai mums būtu labāka investīcija pro, e, politika. Bet mums trūkst uh, e, stratēģiskās virzītas inteliģentām komunikācijām. Un Eiropas Savienībai tas būtu ļoti svarīgi. Jā, garantē arī ilgspējīga attīstība, arī sociālā politika, bet runājot par finansējumu, interesanti, kā tas ietekmējas apvārsni 2020. Mēs zinām, ka tas ir liels finansējums, finansējuma projekts un Junkera plāns. Jūs teicāt, ka jūs runāsiet ar padomu, jūs gribat zināt mūsu viedokli par apvārsni 2020 budžetām ir budžets paredzēts šīm finansu instrumentam piekļuve riska kapitālam. Apmēram 1 miljārds e, eiro līdzīgi tam, kā ir paredzēts apvārsnī, vai būs iespējams īstenot strateģisko plānu enerģētikā un tehnoloģijā, nodrošinot piekļuvu MVU un mēs negribētu e, mainīt kārtību. Protams, tas ir sadarbības projekts. Sastais pants ir jāņem vērā, un tas mums rada bažas mūsu grupai. Tātad, ja mums būs piekļu riska finansējumam, uh, tad eh, jāiedrošina, eh, jānomierina kopiena, jo viņi tiešām uztraucas, ka būs eh, samazinājums apvārsnī 2022 lieta. Priekšēdētājs cenšas pārtraukt. Bet m, mm, mēs uztraucamies, ka vairāk tiek ieguldīts infrastruktūrā, nevis zinātnē. Nākamais runātājs komisāra kungs, es runāšu šī, savā valodā, es esmu šeit. Esiet sveicināts. Man ir liels prieks, ka mēs varam apmainīties ar viedokļiem. Protams, viss sāls slēpjas uh, sīkumos un uh, tad ir jādomā, no kurienes jāņem ņemt nauda, lai ieviestu projekts, īstenot projekts. Jūs eh, pateicāt, attīstība un izaugsme, rekonstrukcija, darba vietu radīšana, tie ir galvenie elementi. Protams, tas nevar notikt, ja nav eh, papildu rīcības, kas varētu to visu atbalstīt. Uh, Tātad enerģētikas eh, diversifikācijas, lētākas enerģijas jautājums, investīcija jautājums, eh, investīcijas tādos resursos, kas vēl nav izpētīti. Ir mm, mēģinājumi vispār tikt vaļā no dažiem enerģiju veidiem, piemēram, no oglēm. Eh, šie visi ir būtiski aspekti. Mums visiem vajadzētu uzdot šos jautājumus, ja mēs gribam stabilus avotus, kā to es panākt, ja mums nav diversifikācijas. Darba tirgus ir ļoti nestabils ar šajā brīdī. Es gribēju pavaicāt par pētniecību energo jomā. Kurās jomās jūs veicināsiet attīstību? piemēram, attīstot slānekļa gazes vai ogļu ieguvi kaut kādā jaunā veidā, e, tādā, kas vēl varbūt nav pat izpētīts. E, cik liela būs daļa e, atjaunojamām enerģijām, enerģija kokteilī? Paldies! Aldas grupas vārdā. Paldies, priekšsēdājums, sveicināts komisārkungs. Es runāšu apmēram tāpat kā iepriekšēja runātāja. zinātnes pārstāvi patiešām ir eh, bažījās par Junkera plānu, par to, ka apvāršņa 2020 daļa tiks izmantot, eh, lai finansētu 15. un 16. gadām citas lietas. Un man ir vienkārši jautājums. Mēs visi zinām, ka mēs gribam piesaistīt privāto finansējumu, lai palīdzētu Junker plānam, bet eh, tur ir vajadzīgi arī projekti, kas dod peļņu. Uh, jo privāti ir citādi neiesaistīsies. Tas ir daļai pret tam, kas, ko nosaka vispār apvārsnes 2020, kur ir fundamentāli pētījumi. Tāpēc paskaidrojiet lūdzi, kādus uh, projektus jūs gribat apskatīt. Otra lieta. Mums ir Eiropas stratēģija, izcilības stratēģija vairākās jomās, kur Eiropai būtu jāvirsās uz priekšu vai ar Junkara plānu šī stratēģija tiek padarīta nacionālāka, jo dalībvalstīm būs savi projekti, teiksim, mans Flandrijas reģions piedāvā 25 miljārdu finansējumu projektos, droši vien citās valstīs būs līdzīgi, Eh, tāpēc es jau gribu vajadzēt, ko jūs darīsiet, lai mums paliktu Eiropas inovācija eh, pētniecības stratēģija, kas ļautu MVU un starptautiskiem uzņēmiem strādā, sadarboties ar pētniecības institūtiem, institūtiem Eiropā. No zaļajiem. Klots Turmasa kungs. Paldies! Mēs zaļie atbalstam šo Junkera kunga un komisijas, jun, eh, kunga, komisijas ideju pārinvestēt. Taču no kurien šī ideja izmantot afārs 2020 līdzekļus iepriekšēji runātāji labi raksturoja situāciju. Pētniecība taču nav tā joma, kas tūlīt pat uh, uh, veido mm, ienākums, tā, tā nav laba uh, tie no pareizie līdzekļi, no kur ņemt garantiju. Tātad eh, mēs drīzāk iestātos par nē, jo ir citi fondi, piemēram, struktūra fondi, ko varētu izmantot. Mēs vēlamies, lai struktūra fondi tiktu izmantot energoefektivitātes vārdā, taču ne vienkārši kā subsīdijas, bet kā instrumenti. Tāpēc man pārsteidz, ka komisija šo iespēju nav izskatījusi. Mums visiem kopā jāsaka nē, Um, apvārsnes 2020 izmantošanai un jāroda līdzekļi citur, un es domāju, atbildi slēpjas struktūra fondos, un debākeru kungs arī pareizi teica, ne renacionalizācija. Un vēl otrs punkts, ko es vakar uzsvēru Kaņetis kungam. Mēs vēlamies, lai inovācijas pētniecība arī nodrošina Eiropas industrijas turpināmību labākās investīcijas žinēja būs atjaunīgās enerģijas avoti. Bet te ir arī jādomā par uh, solāriem paneļiem, saules paneļiem. Mēs esam līderi uh, ražošanā, taču Ķīnas, Ķīnā ir plāns, kur sacīts, ka 80% uh, mm, Ķīnas ražojumu šai jomā jāizmanto. Um, Eh, Ķīnas rūpnīcās, un ASV ir piešķirt 750 eh, miljardu dolāru šim mērķim. ASV, un ja mēs neizmantīsim šo iespēju tagad, tad mēs savus līderu pozīciju zaudēsim. Tāpēc pētniecība uh, Eiropas rūpniecēm un arī saules paneļos ir būtisks. Apel. Barbara Kapels kundze, Paldies, sveicināts komisārkungs. es eh, tiešām vēlētos parunāt par apārsni 2020 un līdzekļiem eh, un kā tas saskanēs ar jauno finansēšanas plānu. Es piekrītu iepriekšējiem runātājiem par to, eh, ka šo fondu nevajadzētu aiztikt un vajadzētu izmantot struktūra fondus un citus instrumentus. Un tādēļ es gribētu jautāt, kādus instrumentus jūs esat paredzējis, lai varētu piešķirt līdzekļus šiem investīciju projektiem, neaiztiekot apvārsni 2020. Un otrais jautājums. Pēdējos 15 gados eh, zinātniskām programmām Piemēram, ceturtajā ietvar programmā 35% līdzekļu aizplūda eh, rūpniecībai, un eh, šis skaitlis palielinās, un tāpēc kādus pasākumus jūs esat paredzējis, lai sasniegtu mērķi, uh, lai, uh, zinā, lai zinātniskajos pētījumos vairāk iesaistītos industrija un piedalītos ar savu finansējumu līdz pat 60%. Paldies! Paldies, komisāra kungs. Es jūs eh, lūgšu atbildēt uz jautājumiem un komentāriem, jo tos uzdeva politiskā grupa pārstāvi. 5-6 minūtes. I want to respect the rule. Lielas paldies! Es atzīmēju pirmkārt to, ka man ir prieks redzēt, ka jūs visi esat nobežījušies par tiem aspektiem, kas, manuprāt, arī ir eh, svarīgi un par kuriem būtiski runāt. Es gribētu sākt atbildi, neiešu tajā pat kārtā, bet te Bekara kungs man vaicāja par par projektu veidiem un sadalījumu. Un droši vien tas būs labākais variants, kā sākt atbildēt. Viena no lietām, kas bija ļoti svarīga man kā komisāram, kad mēs sākām strādāt pie investīciju plāna, bija nodrošināt, lai plāns nodrošinātu izaugsmu. Un ja tā ir, tātad par arī par pētniecību, izglītību, inovāciju. Viens no vārdiem tekstiem, un es mm, citējuši, es domāju, ka mēs ar komandu esam spējuši mm, savā mm, visas komandas domāšanas procesā nodrošināt to, ka jūs redzat, ka tekstā ir mērķis ir atbalstīt strateģiskās investīcijas Eiropas līmenī izglītībā, pētniecībā un inovācijās. Un tātad Katainen kungs, viceprezidents, e, aptver to, ka mm, visa kolēģija saprot šo lietu ļoti labi, jo mēs to izvirsījām par prioritāti. Ja mēs gribam mainīt paradigmu Eiropas ekonomikā, un es teiktu, ka mēs vairāk esam līdz šim e, strādājuši pie sektoriem, kas ne, nenodrošina izaugsmu, bet tagad būs vadlīnijas, kas uzliks, eh, noteiks to, ka viss investīcijas ir ražošanas jomā. To ir vieglāk izdarīt nekā, vieglāk pateikt nekā izdarīt. Jūs noteikti eh, eh, jau teicāt, ka nākamajos soļos pēc Eiropa padomas, uh, Mēs strādāsim pie šīm te vadlīnijām investīciju fondam. Vadlīnijas būs tas rīks, ar kuru mēs garantēsim to, ka nauda tiek lietota e, digitālā ekonomikā, pētniecībā, e, inovācijās un tā tālāk. Tas bija pirmais, ko es gribēju pateikt, atbildot, atbildot debakare kungam. Tad bija jautājums no Grabašičika kunga. Jūs runājat par enerģētiku. Kāda ir mūsu nostāja pētniecībā energojomā? Jau ļoti skaidrs ir tas, ka ir pieņemts lēmums mēs koncentrējamies uz mazu oglekļa ekonomiku, uz ek mazām emisijām apvārsnī 2020 mums ir šī apņemšanās eh, pētniecība tiks nodrošināta atjaunojumai enerģijai ef un efektivitātei. Tā ir nākotne, bet tāpat laikā es atceros, man bija arī uzklausīšanā šis jautājums. Mūsu kolēģijai ir uzdevums patiešām savākt jaunas idejas. Jūs runājat par slānekļu gāzi. Mums ir tā jāpēta, lai mēs, mums būtu fakti un mēs varētu informēt iedzīvotājus balstoties uz zinātniskiem faktiem. Mums vajag vairāk diskusiju. Tāpēc es esmu apņēmies investēt pētniecībā par to, kādas ir bīstamības, ja tādas ir, un mēs zinām, ka tās varētu būt. Uh, bet mums vajag zinātniskus datus par šiem riskiem. Turmese kunga jautājums. Tas bija jautājums arī par to, ko mēs darām attiecībā uz atjaunojamo enerģiju. Klots ir š... zālē. Jā, es gribēju. Es tikai vēlējos atbildēt eh, uz Turmes kungu jautājumu par eh, atjaunīgiem enerģijas avotiem. Es uzskatu, ka tiešām tā ir viena no prioritātēm apvārsnī 2020. Un es vēlējos, eh, un es domāju, ka arī drīz man būs tikšanā ar jums, es vēlējos arī uzklausīt jūs par jūsu prioritātēm, jo bez šaubām tā ir viena no darba kārtības prioritātēm mums. Un tagad ar jaunajiem mērķiem 2030. gadam attiecībā uz atjaunīgiem enerģijas avotiem mums vēl daudz darāms, un tāpēc es vēlos vērsties pie jums, lai saņemtu vairāk sīkāku informāciju. Um, varbūt mēs to varētu divpusēji aprunāt, ko mēs varam darīt atjaunīgo enerģijas avotu ziņā. Un tagad es atgriežos pie Ēlera kunga jautājumu. Tas ir ļoti pareizi uzdots. Pateicos Ēlera kungam, ka viņš izsakās tik tieši, jo tas, ko viņš sacīja, ir ārkārtīgi svarīgi mūsu domu procesam kā mēs varam nodrošināt to, ka nauda tiks izmantot pētījumiem, inovācijām un zinātnē. Mums tas ir jāizdara. Es ceru, ka parlaments palīdzēs. Es būšu tas, kurš ieskatīsies šajā tēmā ļoti pamatīgi, šajās vadlīnijās, lai fondā būtu apņēmība tieši strādāt šajās jomās. Uh, Es katru dienu tiekos ar Katainēnu kungu un katru reizi es viņu satieku un es saku, ka šis fonds ir domāts pētījumiem, inovācijām un zinātnē. Vēl Eiler kungs runāja par 2,7 miljārdiem, 1,1 miljārdu. Es uzskatu, ka mums ir vairākas problēmas, bet es zinu, ka tās visas ir saistītas kopā bet 2,7 gadu, eh, miljārdi domā trijiem gadiem, tāpēc nebūs šī nauda uzreiz, viss neieplūdīs, bet es domāju, ka jūs taisnīgi piezīmi izteicāt, un es ceru, ka mēs varam strādāt kopā, un īpaši ar padomi mēs centīsimies to panākt. Vēl Ēlēr kungs teica par struktūra fondiem. Es strādāju kopā ar Karīnu Kreaitonu, manu kolēģi, lai varētu kaut ko panākt, kas ir grūti panākums. Mēs esam bieži strādājuši vertikālos jautājumos, bet mums vairāk jāsadarbojas ar DG Regio par inovāciju, zinātnē pētniecību. Es esmu lūdzis eh, savā kabinetā eh, kolēģiem sekot līdzi notikumiem un būs arī lēmums lai pierādītu, ka mēs varam mainīt eh, procesu, darbu procesu, lai būtu ne tikai apvārs 2020, lai būtu 100 eh, miljārdi struktūra fondos, bet mums jābūt drosmīgiem, lai cilvēki sastrādātos no dažādām komisijas jomām Kreitons kundzē man e, ir svarīgi to pavākt, bet tas ir, ir e, jās, jās, jādar, jādarbojas mērķa vārdā. Karisons Rujas kundze vaicāja par finansējumu, un viņa deva man dažas idejas, kuras ir ārkārtīgi svarīgas, ja mēs apskatām finansu instrumentus un 2,8 miljārdi uh, programmai un kuri projekti tiks vai netiks iekļauti. Un arī tas, ka dalību valstīm jābūt iespēja iesūtīt savus projektus, kas būs ražo auglīgi, nevis tādi projekti, kas neko nedos nākotnē. Un es esmu atzīmējis jūsu bažas, ņemu tās vērā. Nav šaubu, ka tā, tas viss man ļoti noderēs, kad es domāšu un strādāšu pie dažādiem problēmu jautājumiem. Don't think, Mr. President, that I think. Priekšēdētāji, Kap, Kapfelkungs laikam. Es jau, jā, es atbildēju par struktūru fondu, esmu beidzis, paldies. Much. A very long list of speakers. My proposal is to close the list of speakers. Nu, tagad es tikko slēdzu runātāju sarakstu. Paldies, ka piekrītat, un tagad lūdzu jautājumu uzdevējiem minūte 30 sekundes. Tev, kas tiljo vēres kundze. Paldies, labdien, komisāra kungs. Nu, protams, ka jūs eh, apzināties, ka mēs eh, no eh, līdzīgas perspektīvas raugāmies šo jautājumu. Un jums ir skaidrs droši vien, ka izaugsme un darba vietas ir saistītas ar zinātnisko pētniecību un izstrādi, un tā kā tas ir šis izējas punkts. Bet varbūt tas nav tomēr pietiekam ņemts vērā. Uh, Un eh, principā vajadzētu skatīties, kurus fondus kam izmanto. Eh, ir fondi, kas tomēr vairāk eh, koncentrējas uz vienu veidu projektiem, citi uz zinātnisko pētniecību. Tāpēc ir nepieciešama skaidrība, ir nepieciešams padomāt par to, kā īsti pieiet šiem jautājumiem. Un tas nav tikai jautājums par to, lai atgūtu ieguldītos līdzekļus. Jautājums ir par to, lai jau šobrīd sarežģīto budžeta situāciju apvārsnim 2020 eh, risinātu, jo tur tā nauda tiek ieņemta, likt iekšā un tad atkal ņemt ārā, bet, nu, jo zinātnē vairāk, jo labāk. Nav mikrofona priekšsēdētājiem tika pieteikti nākamā runātāja. Tā ir Tojas kundze. Paldies, eh, mēs augstu vērtējam eh, jūsu atklātās un skaidrās attiecības ar parlamentu, un ļoti svarīgi arī, lai eh, zinātnes fondi un e, reģija fondi sadarbotos savā starpā, un komisijai šajā ziņā būtu jānosaka tonis. Protams, ka līdzekļi jāizmanto efektīvi un vienam otru papildinošu, lai mums ir vajadzīga koordinācija, nevis haotiska pārklāšanās. Budžets apārsnim. Uh, e, apāršu programmai eh, pašreizējiem periodam tuvojas beigām. Un jāsāk runāt par nākotnes eh, prioritātēm apārsnim 2020. Tā kā šeit varbūt būtu vērts eh, pastrādāt ar parlamentu, līdzekļi apārsnim ir paredzēti, ir noteiktas garantijas, un tomēr, ja ir iespējas kaut ko mainīt, lai padarītu labāku, mēs jūs atbalstīsim. Uh, Ja nē, tad vismaz ir jānodrošina, ka 2,7 miljārdi mm, tomēr nonāks zinātnieku un pētnieku rīcībā, un es ceru, ka jūs pārliecināsiet par to, ka Tainen cits komisārs būs labi. Nu jā, jautājumu ļoti daudz, ļoti daudz, saka priekšsēdētājs. Henkelkungs. Jā, liels paldies un paldies, ka jūs apmeklējāt Vāciju. Un eh, to, protams, vietējā sabiedrība no augsts novērtēja, bet es gribētu atsaukties uz kādu lietu. Protams, ir lieliski, ka jūs esat ar mums. Bet eh, jūs jau dzirdējāt, ka iespējams mēs varam eh, samazināt eh, budžetu zinātnei par 25%, un mums eh, kā uh, frakcija ir jāraugās to, lai tas nekādā gadījumā nenotiktu. Man ir kāds īpašs lūgums. Un tas attiec uz Boloņas follow-up procesu. tas attiecas uz jauno eh, zinātnieku programmu un eh, samazinājumu šai programmu eh, Francija, Polija un citi zinātnieki jau ir bijuši pret to, un es gribētu, lai šis lieliskais instruments šādā veidā netiktu upurēts. Paldies! Jā, paldies. Nākošā runātāja Krēls kundze. Man ir trīs jautājumi. Es uzskatu, ka investīcija programmā zinātnē ir ļoti svarīga loma, taču mani interesē, komisāra kungs, kādus uh, kritērijus jūs izvēlēsieties izstrādājot vadlīnijas. Par to būtu jārunā. Otrakārt, Mani interesē e, šis te kopējais investīciju plāns un kādā veidā tas e, veicinās, kas, kā to var e, realizēt. Kaut kādās jomās tas ir skaidrs, citās nesevišķi, un man visvairāk interesē tieši zinātnes joma. Un es kādreiz biju reģionālajā, reģionu komitejā, un eh, principā mēs tur ļoti labi redzējām, ka ļoti bieži tas, kas konkrēti kādreiz ir, eh, teiksim, prātā vai kas ir paredzēts, tas ir savā starpā loģiski jāsasaista. Un es arī komitejā par to jautāju, un tagad vienmēr jautāju, jo Reāli, eh, nu tātad šīs te koordinācijas ļoti bieži reālajā dzīvē trūkst. Uh, and, uh, Mr. Zoriņo. Zoriņo kungs nākamais. Sveicināti, komisāra kungs. Runāšu mūsu abu eh, mātes valodā. Nu, eh, arī man nostāja tāda, ka apvārsniem 2020 nebūtu eh, jāapgriež līdzekļi un varat rēķināties eh, ar mūsu atbalstu, aizstāvot šo viedokli. Šeit jādomā par kvalitāti vairāk nekā par kvantitāti. Apvārsni 2020 fondi finansējums ja tos var kaut kādā veidā saistīt ar Junkeru plānu, tad ir jānovērtē, vai mēs varēsim panākt eh, labākos vai vēlamākos mērķus ar šo sadarbību. Komisārkungs, es zinu, ka oficiāls informācijas pagaidām nav daudz, taču pārskatā, mm, kurš eh, citē komisijas avotus, uh, ir runa par 40 eh, miljārdiem, eh, tātad pro, projekti ir iesniegti 40 miljārdu vērtībā, ko ir iesnieguši Francija, Itālija, Īrija, Vācija, Francija un daudzas valstis. Francija 24 miljārdi digitalizācijai Eh, veidojot sistēmu, eh, kas savienotu laboratorijas un skolas. Eh, tā kā varbūt jūs varētu mm, informēt mūs par dinamiku šajā jomā. Es saprotu, ka jūs šeit neesat portugāļu komisārs, bet es esmu portugāļu deputāts. Un kāpēc Portugāla nav iesniegus neko? Priekšsēdētājs piesaka nākošo runātāju Maņķis kungu. Paldies, priekšsēdētāji. Visi inovatīvie uzņēmumi uh, manā reģionā ir jautājuši, kādas ir problēmas, kāda ir šķēršļi, kāpēc netiek vairāk investēts uh, inovatīvos projektos. Piemēram, mūsu likumdiešanā ir um, zināmas normas, kas uh, atvieglo, uh, piemēram, kaut kādas inovatīvas lietas, uh, bet uh, mums vajadzētu harmonizāciju šajā jomā. Piemēram, ja ņemam par piemēru ASV krīzi un kā tas tika risināts, arī mums vajadzētu rast līdzīgu risinājumu. Ernst. Ok, jā, vielen dank. Um. Jā, paldies. Nu, ja mēs eh, nopietni esam tad mums jāsaka, ka Junkera investīcija programma nestāv sevišķi stabila pamata. Jo faktiski apsolīts jau tā kā ir, bet neviens reāls cents tam nav piešķirts. Un tāpēc šī te diskusija par apārsni 2020 un diskusija par struktūru fondiem Un eh, šie te samazinājumi, par ko ir runa šajā jomā, ir kaut kas tāds, ko mēs negribētu pieļaut. Investīcija programma un apvārsni 2020 ir eh, viens otru papildinoši instrumenti, bet jūs varētu paskaidrot to tā kaut kā saprotamāk, kā tas praksē īsti darbosies. Tālāk. Es uzskatu, ka zinātnes jomā Investīciju jomā zinātnē ir jāspēr daudz drosmīgāki soļi, īpaši attiecībā uz atjaunīgo enerģiju jomu. Tas ir izšķirīgi svarīgi, jo ja mēs paskatāmies uz pasaules tirgu un uz lielajiem spēlētājiem, tad Nevar tā būt, ka mēs nespēlējam nekādu uh, lomu. Paskatieties, eh, kas notiek Ķīnā. Mums ir vajadzīgs vēl lielāks investīcijas, nevis investīciju uh, samazinājums. Nu, gribētu, lai jūs par šiem punktiem kaut ko pateiktu. Paldies par jūsu komentāriem, saka priekšsēdētājs. Un uh, Krišānis Kariņkungs, lūdzu. Paldies, eh, paldies, komisāra kungs. Es eh, varbūt vēlētos nedaudz paturpināt eh, kādu jautājumu, ko uzdeva mm, vairāk kolēģi dažādās formās. Es nezinu, vai jums ir atbilde, bet es gribētu saprast. Junkara plāns aicina uz plašām investīcijām Eiropā un tā ir būtībā noteiktu ES e fondu pārdalīšana, kas eh, varētu iedarbināt vai atvērt privātu sektoru. Nu tā tad eh, daudz no šīs naudas, eh, piemēram, kas ir paredzēta mm, apvārsim 2020, ir paredzēta fundamentāliem pētījumiem. Bet mēs vēlamies mm, projektus, eh, kuriem ir paredzama kaut kāda atdeve, jo eh, kāda vēl un nu pēc, lai privātais investors vispār investētu kaut kādā lietā, kas nenes peļņu. Bet tas nozīmē, ka ja būs projekti un būs peļņa, nu tad eh, nebūs naudas zinātnē. Nu kā tad tur īsti ir? Nu, tas būtu viss jautājumu ziņā. Honorable members, thank you very much. Cienījamie deputāti, paldies par uzdotajiem jautājumiem. Ja jūs man atļausiet, es sākšu savu atbildi portugāļu valodā. Savam taut, atbildot savam tautietim. Jā, liels paldies par uh, jautājumu. Jūs savā komentārā sacījāt, ka ir uh, virkni svarīgu punktu, kas ir jāņem vērā, tad, kad mēs lūkojamies uz saviem mērķiem. Protams, ka mums ir jāstāsta uz mērķiem un arī uz rezultātiem, kādus mēs vēlamies no šiem produ, uh, projektiem. Un taisnība, ka no dažām valstīm esam saņēmuši um, projektu piedāvājumus, bet tie ir jāizanalizē, lai saprastu, vai tie atbilst produktīvu investīciju kritērijiem. Un tieši tāpēc ir ļoti rūpīgi jāaplūko šie projekti. Tie ir tā tad eh, vēlmju eh, saraksti pagaidām no valstīm vai nodomu saraksti, bet eh, ir jāskatās, vai šie produkti atbildīs vadlīnijām. Mēs nevaram vienkārši tos uzreiz tā automātiski pieņemt. Un ir ļoti svarīgi, lai pašas dalībvalstis un arī kaut ko darīt, un arī dal, eh, deputāti var spēlēt svarīgu lomu savās dalībvalstīs. Dalībvalstīm ir jāņem vērā fakts, lai projekti eh, būtu zinātības projekti, produktivitātes eh, pieauguma projekti un tā tālāk. Jo, ja viņi turpinās iesūtīt projektus, kas ir tādi paši kā iepriekš, nu tad mums šis te pavairošanas efekts, uz ko mēs ceram, nebūs. Tālāk jautājums, kas te lido visu laiku gaisā un ko minēja daudzi deputāti. Herls Kunz, piemēram, runāja par šo uh, multiplier efektu, arī Kariņkungs savā ziņā. Es tikai gribētu te pieminēt tirgus efektivitāti. Tad, kad mēs runājam, piemēram, par šo pavairošanas efektu uh, par 15, mēs te runājam par vienu ciparu, runājam par diviem. Pavairotājs uh, vai uh, reizinātājs numur 3, tas ir viss, kas ir saistīts ar kredītiem. Uh, un reizinātājs numur 3, eh, nu, kas, nu, 5, kas ir privāts sektors un eh, citi aktīvi, kas ienāks. Tā kā, tā kā ja mēs skatāmies uz šo lielo ciparu, ja tas ir sadalāms divos reizinātājos. Iedomājieties, ja ka man ir projekts, eh, kurā es ieguldu publiskos līdzekļus viena eiro apmērā. Un es varu mm, ieinteresēt privātu sektoru. Un ja tirgus meklē projektus eh, zinātnes jomā, tad privāts sektors teiks, jā, šis ir interesants projekts. Tad es jūsu vienam eiro pielikšu klāt piecus. Un tad mēs šos, šīs divas summas varam jau savukārt aktivizēt ar Eiropas investīciju banku reiz trīs, un tāpēc mēs runājam par 15. I find being too technical, but normally when people talk about a factor or a... Tā kā, ja cilvēki runā par eh, šo te reizinātāju 15, viņi uzskata, ka tie ir kredīti, bet tā tas nav, mēs te runājam par aktīviem un kredītiem. Uh, un pieredze eh, jau ir ļoti laba. To var redzēt, piemēram, eh, risk sharing finansēšanas instrumentā miljards no e Eiropas Savienības, viens eh, miljards no Eiropas Investīcija bankas, un tad var paaugstināt to līdz 13 miljoniem kredītos. Un e, mums ir, piemēram, pakotnē ar astoņiem miljoniem, varbūt kaut kādi četri miljoni. Nu, es te tos cipars vairs neatceros, tā mm, es runāju no galvas, bet to var savukārt paaugstināt pēc tam e, līdz 22. E, tā tad piesaistot privātos aktīvus. Nu, varbūt, ka pārāk tehnisks es te kļūstu, bet bija svarīgi to pateikt. Jo es domāju, ka šo reizinātāju principu varētu kritizēt, bet eh, es domāju, ka Kariņkungs kaut ko grib teikt, bet būsim precīzāki. Tātad finansiālais paskaidrojums ir ļoti loģisks, bet jautājums, kāpēc privātais finansējums aktīvu veidā tiks investēts projektā, uh, Eh, kuram nebūs finansiālas atdeves, kas viņus eh, eh, motivēs investēt projektā, kas netaisa naudu. Nu, vai, ja kāds gribētu padiskutēt ar komisāru, jūs to varat darīt, tā tad, jo tā ir atklāta diskusija. Bet es tā redzēju, Kariņa kunga seja, tāpēc devu viņam vārdu, laikam nees, lai gan neesmu sanāksmes vadītājs. Bet šis jautājums man atļauj nedaudz vairāk paskaidrot manu loģiku. Privāts sektors, ja mēs vēlamies, lai šis investīcija plāns strādātu, tad atbildi uz jūsu jautājumu balstās tieši šādos projektos. Nu, protams, ka privāts sektors neiesaistīties projektos, kas nenesīs peļņu bet šajo inovāciju projekti ir tādi, ka tie balstās uz mūsu jomu, jo ir svarīgi tas, ko jūs teicāt. Uh, Toja, uh, um, um you, you are... Tojas kundze, jūs arī uzdevāt svarīgu jautājumu par struktūra fondiem un citiem fondiem, un jūs jautājat, kā tas darbosies. Nu jā, šis ir politiskās grības jautājums. Jautājums par stīmulu uh, radīšanu, uh, kurā būtu iesaistīti visi tātad līmeņi. Ja mums ir tātad, man ir mans kabinets, komisāri, Kretu, un mums tas ir faktiski jāsaliek uz papīra. Kā mēs varam panākt to, ka tas viss notiks? Un es ceru, ka pēc brītiņa varēšu pie jums atgriezties un izstāstīt, kā tad tas īsti notiks. Tad no Henkelkunga bija jautājums par Boloņas procesu projektu, bet par to es pie jums atgriezīšos vēlāk. E, man tas ir starpvaldību jautājums. Un Eiropas uh, Savienības ieguldījums, ja mēs varēsim, mēs palīdzēsim, bet es nevaru atbildēt konkrētāk, jo nu, tā īsti nav mana sfēra, bet es ceru, ka varēšu jums sniegt vēlāk precīzāk atbildi. Tālāk. Maņkas kunga jautājums, Sēnks kundas jautājums par to, kā mēs varam samazināt šķēršļus Un viens no svarīgākiem punktiem investīciju plānā ir tāds, ka te nav runa tikai par investēšanu. Te ir eh, par, runa par to, kā uh, valstīs veicināt reformas un samazināt uzņēmēju darbības barjeras. Jūs jau varat zinātnē eh, investēt visu iespējamo naudu, bet jā, ja pašā valstī uzņēmē darbības vidē nav elastības, ja arī darba tirgu, produktu tirgu nav elastības, tad mums ir problēmas. Tad uzņēmiem tik un tā ir jāsastops ar barjerām, un viņi tāpat tur neko neinvestēs. Nu, šķiet, ka tas arī ir viss, ko gribēju teikt. ja es uz kaut ko svarīgu tomēr neatbildēju, atsūtiet ēpastu, e paskaidrošu precīzāk, ja kaut ko pal esmu palaidis garām. Jautājums e, bez mikrofona tulka nedzird. Nē, bet runājot par Kastīlio kundzes uzdoto jautājumu. Jā. Yeah. Mums ir jākoncentrējas uz to, lai tas kļūtu par realitāti. Es, protams, nebūtu uh, pret to, mums ir jādomā par apvārsni 2020, un es, protams, atbalstīšu procesu, kas ar to ir saistīti. Paldies, komisāra kungs, par šo padziļināto viedokļu apmaiņu. Uh, Mūsu uzklausīšanas arī ir bijušas, tā teikt, viedokļa apmaiņas, bet šī ir jau otrā un apsveicu jūs ar jūsu atbildēm. Uh, Cienījamie kolēģi, nākošais darba kārtības punkts. Un tas ir punkts numur 12, 11 nu, Savienības siltumnīca efekta gāzu emisijas kvotu tiesniecības sistēmas tirgu stabilitātes rezerves izveide un darbība un grozījumu izdarīšana ir atlikt līdz pulksten četriem pēcpusdienām. Pēcpusdiena sāksies pulksten trijos ar MBU nodrošin, nodrošināts vidē draudzīgas izaugsmas iespējas ar šo jautājumu. Sākam trijos ar 13. jautājumu MBU zaļā izaugsme, tad pulksten četros tajā neziņojums. Un piecos enerģētikas hartas ģenerāla sekretāra prezentācija. Un tas būs viss šodienai. Un tagad mums ļoti garš pārtraukums. Paldies! Yes